Nedrīkstam zaudēt vairāk laika. Tātad debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Reglamenta 135. pāns. Vispirms runāsim par personu ar albīnismu stāvokli Āfrikā. Došu vārdu vispirms eh, autoriem. Vispirms Tānoka kungs uzstāsies. Priekšādātāji, šīs dienas rezultāt, rezolūcija pievēršas um, grūtajam liktenim uh, Albīniem Malāvijā, bet, protams, ka tā ir problēma, kas ir aktuāla daudzās citās Āfrikas daļās tāpat. Uh, manā prātā palikuši statistikas dati par 98% albo un albīnu, kas mirst līdz 40 gadu vecumiem Āfrikā pārsvarā no ādas vēža, bet ļoti bieži arī no vardarbības, kas tiek pret tiem īstenota. Un tā ir visai ierasta praksa. Malāvijā vien 65 identificēti gadījumi kopš 2014. gada. Folklora, dažādas ticējumi uzliek uh, Um, stigmu šiem cilvēkiem. Viņi tiek asociēti ar um, neveiksmi, ar um, dažādām citām nelaimēm, un tā rezultātā pret viņiem tiek vērsta ļoti naidīga rīcība. Sociālais uh, sloks turklāt ietekmē viņu darba tirgus iespējas nereti ļoti negatīvi arī pārējo ģimeni ietekmē un tāpēc nepieciešams izglītošanas process un programmas. Un tāpat ir jāizdara centieni arī tiesību sargājušās iestādēs, lai tiktu saukti pie kārtības vardarbības pārstrādātāji, tie, kas uzbrukuši albīniem. Bet priecājos EKR grupas vārdā, ka varu šobrīd teikt, esam šo jautājumu pacēluši uzmanības, eh, uzmanības eh, gaismā, un tāpēc priecājos, ka esmu līdzparakstījis šo rezolūciju. Lielas paldies, saka priekšādātā tālāk Hoibuha kungs, nākamais mm, rezolūcijas sagatavotāji. Paldies, priekšsēdētāji. Vardarbība pret eh, cilvēkiem ar albīnismu ir neizprotama. Cilvēki ar pigmentācijas traucējumiem, kas eh, dzīvo nabadzīgās balstī, valstīs, cieši no sociālās izstumšanas un daudzām praktiskām problēmām. Viņiem nav adekvāts piekļūs veselības aprūpas sistēmai, mēs tikko jau dzirdējām to, un viņiem nav arī piekļūs pavisam tādiem vienkāršiem līdzekļiem kā pretapdeguma krēmiem. Aizvien biežāk viņi sirkst ar ādas vēzi. Uh, 19 eh, cilvēki Albānijā, eh, eh, Tanzānijā katru gadu mirst nesasniedzot 14 gadu vecumu. Šie cilvēki bieži vien tiek nogalināti tādēļ, ka viņu ķermeņa daļas tiek tirgotas par milzu naudu. Uh, arī maz bērniņi tiek nogalināti. Viņa nemitīgi dzīvo bailēs, tādās, par kādām mēs pat nevaram iedomāties. Malavī desmit cilvēki ar albīnismu katru dienu tiek apdraudēti, viņiem draud ar nāvi. Mums ir šie upari jāaizsargā. Es ļoti priecājos par to, ka ir paziņojumi par pasākumiem Malāvijā un Tanzānijā no valdības puses, tāpat arī ANO ir uh, nākus klajā reģionālām inici iniciatīvām, un mēs arī esam sākuši paraugu prakses apmaiņu šajā jomā. Es esmu gandrīt, un es ceru, ka Eiropas Savienība arī varēs atbalstīt apmācības policistiem par cilvēktiesībām un tādējādi stiprināt šo albīnu tiesības. Es esmu priecīga, ka mēs šodien šeit parlamentā esam piešķīruši šiem albīniem balsi, un es ļoti ceru, ka nākotnē mums vairs nebūs jāizstrādā rezolūcijas par šādu tēmatu, un ka šo te briesmīgo tēmatu mēs būsim izsmēluši un palīdzējuši cilvēkiem, kas no tā cieši. Paldies! Thank you. Paldies, nu, paldies tālāk Korāo kundze. Grazie, prezidente, buongiorno. Korāo kungs. Priekšādātāji, labrīt. Labrīt augstajai pārstāvē Mogherini kundzei. Kad runājam par Albīniem, Malaviju un vispār šajā reģionā, tad viņu situācija ir vienkārši absurda. Viņi cieš no vardarbības visdažādākajos veidos. Viņi tiek kropļoti, slepkavoti. Uh, Un, kā jau nu pat teica Hoibuhas kundze, viņu ķermeņa daļas tiek pārdotas ar nāvu, vien tas ne, nebeidzas. Uh, kā tā tiek uzskatīts, ka viņu ķermeņa daļām piemīt eh, bur, kaut kāda maģiska vērtība, tā kā amuleta viņi tiek pārdota. Tas ir šausminoši. Turklāt tiek uzskatīts, ka seksuāls attiecības ar albīniem ārstē aids un līdz ar to sievietes tiek izvarotas. Tas ir vienkārši nenormāli. Mums taču ir ekonomiska rakstura attiecības ar Malāviju. Mums ir arī starptautiskās sadarbības nolīgumi, kas ar šo valsti noslēgti. Mums jāizmanto šie nolīgumi un sa saziņas kanāli, lai aizsargātu aizsargāt šo minoritāti. Jā, ir taču vesels noziedznieku bandas, kas izmanto turklāt šādas eh, tautas eh, mājiņticību, lai pastrādātu tālāk vardarbību pret albīniem. Mums jāaizsargā šie cilvēki. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Fisas Ašela. Lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Šī kopējā rezolūcija, par ko diskutējam šodien, uh, ir jāizmanto, lai nosūtītu skaidru vēsti Āfrikas valstīm, kur tiek apdraudētas albīnu tiesības. Viņu dzīvība tiek apdraudēta. Viņiem jāstājas pretiem fiziskai vardarbībai, viņi tiek slepkavoti, um, izslēgti no visāda veida sociālām pasākumiem. Tas notiek ne tikai Malāvijā, Malāvijā tas ir arī Mozambikā, Kenijā, tā Viņi izjūt milzīgu sociālu diskrimināciju, viņiem neļauj piedar, līdzdarboties eh, sabiedrības dzīvē, tostarp neļauj saņemt veselības aprūpas pasākumu, pakalpojumus. Viņu vidū turklāt ir arī ļoti augsts risks saslimt ar vēzi, bet viņi nevar saņemt nekāda veida medicīnas pakalpojumus. jāveic preventīvi profilaktiski pasākumi, izglītošanas pasākumi. Uh, Un, protams, ka likuma pārkāpēji, vardarbības pastrādātāji jā, jāliek cietumos. Mēs taču iestājāmies par cilvēktiesībām, un šie cilvēki ir pelnījuši arī mūsu aizsardzību. Jāvērš pret tiem, kas šos noziegumus pastrādā. Paldies, saka priekšādājs, tālāk pat Zērīkungs uz vienu minūti. Pateicos priekšādātāji. Šī klusā traģēdija, ko cieši cilvēki ar albīnismu Āfrikā, ir pieauga apmēros. Uh, vardarbība, kropļošana, slepkavības, tas viss tiek pastrādāts kaut kādas mājiņticības vārdā, aizsprieduma vārdā. Bet, nu, jāsaka, viņi cieši arī vien, no vienkāršas diskriminācijas. Bērni tiek uzskatīti par invalīdiem, ja viņiem ir šā eh, albīnisms, viņiem neļauj iet skolās, viņu izglītība tiek pārtraukta un netiek nodrošināta piekļuva darba tirgumu. Līdz ar to viņu dzīve ir vienkārši šausminoša. Šajā rezolūcijā mēs aicinām Malavijas un citu Āfrikas valstu valdības aktīvi iestāties par šo, par šo cilvēku tiesībām un vērsties pret jebkura veida vardarbības pastrādātājiem. Nedrīkstam pieļaut, ka māņķecība turpina plaukt un zelt, un tā rezultātā cilvēki ar albinismu nevar integrēties sabiedrībā. Dalībvalstīm ir jāizdara vajadzīgais politiskais spiediens, lai šī situācija uzlabotos. Paldies! Paldies! Tālāk Valtmans kundze. Paldies, priekšādātāji. Šeit Eiropā, ja piedzimst bērns, tad visi vecāki ir priecīgi. Vienalga, kāda ir viņa acu krāsa vai ādas krāsa, bet tādās valstīs kā Malāvijā tā tas nav. Tur, ja piedzimst balts bērniņš ar baltiem matiem un sārtām acīm, tad jāsaka, nu, tam visam pāri klājas aizdomu gaisot, un daudz vecāku uzskata, ka tas ir sots no dieva, un šāda veida aizspriedumi, turklāt vēl maiticības, ko izplata dažādi burvi un magi, no, noved pie tā, ka tiek ticēts, ka albīno ķermeņa daļām ir maģiska, piemīt maģiskas eh, īpašības, tāpēc viņi tiek slapkavoti, viņi tiek pārdoti kā dzīvnieki un viņu kauli var maksāt līdz pat 75 tūkstošiem dolāru. Tas ir kaut kas nepieņemams. Albīm tiek nogalināti tikai tāpēc, ka viņi ir piedzimuši ar citu ādas krāsu. Es ceru, ka Eiropa un pasauli nepievērs acis šīs viņu traģēdijas priekšā, bet reaģēs ar spēku un pārliecību, aizsargājot cilvēkus ar albīnismu un ļaujot viņiem dzīvot normālu dzīvi. Paldies! Paldies! Nākamais tiešām ļoti svarīgs jautājums. Nākamā runātāja Sančese Kaldenitei kundze. Pateicos priekšādātāji. Personas ar albīnismu Āfrikā sastopas ar briesmīgām um, vardarbības formām. Uh, Viņu cilvēku tiesības tiek bradātas kājām visneiedomājamākajā veidā. Viņi tiek kropļoti, slepkavoti, nolaupīti, pārdoti. Tas tāpēc, ka pastāv maņķicība attiecībā uz to, ka, lūk, viņiem esot kaut kāda pimitu, kaut kādas eh, maģiskas īpašības, nu, piemēram, seks ar albīniem bērot, izārstēt aicu, nu, tas ir vienkārši drausmīgi. Tāpat arī notiek viņa ķermeņa daļu pārdo, pārdošana melnajos tirgos. Uh, reizēm Eiropas Savienības ārējā darbība eh, kavē veselības pakalpojumu nodrošanu, nodrošināšanu konkrētās valstīs, jo netiek nodrošināti atbilstīgi brīvās indicības nolīgumi un tam līdzīgi. Bet tāpēc vis, ar visām valstīm, kur eh, mums ir šādi nolīgumi, ir jāspēj izdarīts spiediens uz valstīm, varas iestādēm, lai tiktu pielikts punkts šāda veida maņtiecībai, ir nepieciešama izglītība, veselības aprūpas pakalpojumu un vienkārši sociāla aprūpa. Paldies! Paldies, saka priekšādātāja, nākamais runātājs. Mm, Tautas partijas vārdā Prēdas kungs. Priekšādātāji, paldies! Gribu teikt paldies augstai pārstāvēji, ka viņi ieradusies šeit uz diskusijām un turklāt pat piemetināt, ka savai grupai ierosināju sagatavot steidzamības rezolūciju par personām ar albīnismu Āfrikā, un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka esmu saņēmis atbalstu arī no citām politiskajām grupām. Jāsaka, tam visam par pamatu bija Amnesty International ziņojums, ko tā pirms nesena laika publicēja tieši par Malāviju bet, kā jau kolēģi minēja, šāda veida problēmas un vardarbība uh, tiek piedzīvot arī citās Āfrikas valstīs. Piemēram, Tanzānijā, Kongo Demokrātiskajā republikā, Burundi un Kodivārā. Visās šajās valstīs pastāv vienkārši briesmīga gaisotne attiecībā uz personām ar albīnismu. Un tāpēc mēs vērē, vēlējāmies vērst sabiedrības uzmanību uz šo jautājumu. Esmu priecīgs, ka mums tas ir izdevies, izdevies panākt vienprātību un tādā veidā dot balsi tam šiem cilvēkiem, kuru liktenis ir vienkārši šausminošs. Paldies, saka priekšēdētāja, tālāk došu vārdu sociālistu un demokrātu grupas vārdā Kiengas kundzei. Lūdzu. Priekšēdētāja pateicos. ja esmu piedzimis ar albienismu vienā otrā Āfrikas valstī, šobrīd tas nozīmē, ka jūsu dzīve tiek apdraudēta jau no pašiem sāk, aiz, dzīves sākumiem. Katru dienu jūs esat pakļauts nāves briesmām. Uh, Tie ir cilvēki, kas pie, piedzimst bez atbilstīgas ādas pigmentācijas un līdz ar to tiek pakļauti ārprātīgām, necilvēcīgām darbībām. Turklāt eh, viņi tiek izslēgti no sabiedrības aprimam. Tāpēc mēs aicinām Malavijas, bet arī citu Afrikas valstu valdības, kur šādas, tajās valstīs, kur šāda praksa tiek piekopta, darīt visu iespējamo, lai īstenotu iekļautības politiku. un izstrādāt spēcīgu stratēģiju, kas vēršas pret visu veidu diskrimināciju. Ikvienam ir jābūt, eh, ir jāsaņem iespēja tikt uztvertam tādam, kāds viņš ir, un nevis eh, viņu drīks, viņam drīks darīt pāri, tāpēc, ka viņš ir piedzimis nedaudz citādāks. Tas ir jāpasaka Malāvijas valdībai. Bērni Albīna nedrīkst tikt atstāt savam liktenim, jo viņi faktiski vienkārši tiek noslapkavot. Paldies! Nākamais runātājs FDD grupas vadā Džeims Skundze, lūdzu. Pēdējās pāris nedēļās Britu presē um, parādījās informācija par incidentiem, kur reliģiska māģiecība bija novedusi pie briesmīgām sekām uh, un vardarbības, kas pastrādāta pret albīniem. Un, protams, ka medicīniskā palīdzība, kas tiek sniegta pat šādos gadījumos, nav pietiekama efektīva. Un, turklāt, e-sniegtā mm, e palīdzība nespēja palīdzēt izglītības un citos jautājumos. Tāpat arī nevar iejaukties uh, kriminālajos procesos. Eiropas Savienībai pirmām kārtām vajadzētu paskatīties pašai uz sevi un domāt par tirzniecības nolīgumiem, kas tiek slēgti negodīgā kārtā ar Āfrikas valstīm attiecībā uz to produktiem. Šīm valstīm vairāk ir vajadzīga nacionālā ekonomikas attīstība, un tikai nacionāla ekonomikai attīstoties, viņi var nodrošināt izglītības un veselības aprūpas politikas un iespējas, kas ļaus samazināt visas šīs burvis prakses, šamaņu prakses un nodrošināt eh, tiesību ievērošanu visiem, ne tikai albīniem. Lielbritānija kamervalstu kopības ietvaros eh, ir runājusi par to, bet, un to tā arī darīs, bet es gribētu lūgt ēs pārskatīt savu praksi attiecībā uz cilvēcības nolīgumu slēgšanu ar Āfrikas valstīm. Pagaidām šie līgumi ir pretrunā visiešu iedzīvotāju tiesībām, tostarp albīnu tiesībām. Paldies! Es paldies, saka priekšādātāji. Tālāk grupām nepiedarošais deputāts Korvins Mikke. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Kad paskatos uz šo eh, vienošanos, nu tad man tiešām kļūst vienkārši slikti. Mēs te visu kaut ko nožēlojam un kaut ko vērtējam atzinīgi šai rezolūcijā un tā tālāk, bet tās viss ir pilnīgs blēņas. Ja mēs gribētu kaut ko patiešām darīt, tad mums vajadzētu arī rīkoties. Kad ASV bija problēmas Āfrikā, tad viņi nopirka gabalu zemes, izveidoja tur savu valsti. Nu, varbūt mums arī vajadzētu tā darīt, iegādāties zemi Āfrikā un radīt tur valsti albīniem. Nu, tādā veidā mēs tad varētu viņiem vismaz kaut kā palīdzēt, bet pagaidām šitais ir vienkārši kaķiem zem astas. Uh, Jebkurā gadījumā Eiropas Savienībai vispār nevajadzētu pastāvēt. Kas paldies, nākamais runātājs. Ventas eh, kungs. Priekšādātā gan saka, ka ir jau arī citi viedokļi šai zālē. Tātad Ventas kungs, paldies priekšādātāji. Gudot augstā pārstāve. Albīnisms eh, nesaprotam iemeslu dēļ Āfrikas dienvidu daļas valstīs eh, ir ļoti aktuāls, aktuālāks nekā citur pasaulē. Cilvēki ar albīnismu tomēr šais valstīs dzīvo mūžīgās bailēs, jo pret viņiem tiek vērsta vardarbība. Bērni tiek ievietoti īpašās iestādēs, un tik un tā viņi tiek apdraudēti tajā brīdī, kad atgriežas um, savos ciemos apmēram 70 uzbrukumi pret albīmiem ir konstatēti. Un tie ir tikai oficiāli uzrādītie incidenti. Tātad šī iedzīvotā daļa sastopas ar milzīgu vardarbību un pārdarījumu. Tāpēc sabiedrībām varas iestādēm jādara viss iespējamais, lai aizstāvētu albīnu tiesības. Arī Eiropas Savienībai uz to jānorāda. Svarīgi uzraudzīt situāciju attiecībā uz šādu praksi un par to runāt katru reizi, kad tiek iznot sadarbība ar Āfrikas valstīm, lai pieliktu punktu šādiem slaktiņiem. Paldies, saka priekšādātāji, nākamais runātājs Kaputo kungs, lūdzu. Priekšādātāji. Malāvijā albīni tiek nogalināti, sakropļoti, viņu ķermeņa daļas tiek pārdotas, lai izmantot dažādās šamaniskos rituālos. Amnesty International par to rakstīja savā ziņojumā, atspoguļot, cik šausmīgi ir situācija. Bērni tiek nogalināti, lai izgatavotu talismanus no viņu ķermeņiem. 80 cilvēki pēdējo pāris mēnešu laikā vien ir nogalināti tieši tāpēc, ka viņi ir albīni. Viņi tiek nolaupīti, pārdoti. Uh, bērni dzīvo vienkārši paniskās bailēs ikdienas. Startautiskai sabiedrībai un Eiropas sabiedrībai un Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai šos cilvēkus aizsargātu, lai mainītu Malāvijā šo kultūru un nodrošinātu eh, aizsardzības pasākumus un viņi varētu dzīvot eh, drošībā un mierā. Paldies, saka priekšādātāji. Līdz ar to pēdējais eh, runātājs šai sarakstā arī pēdējais kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Āfrikā ir valstis, kurā piedzīvojam rasismu, cilvēktiesību pārkāpums vislielākajos apmēros. Nu, protams, viens no šādiem piemēriem ir vajāšana, ar ko sastopas Albīni, it īpaši Malāvijā. Kā jau ticis teikts, šīs nelē, šie nelēmīgie cilvēki tiek eh, opļoti, slepkavoti, viņiem tiek uzbrukts, viņi tiek iztēkti no sabiedrības, eh, viņi tiek izvaroti un tā tālāk un tā joprojām. Es esmu pret jebkāda veida diskrimināciju, kas tiek īstenot pret šiem cilvēkiem. Vienalga, vai tas ir rases, dzimuma dēļ vai lūk ādas krāsas dēļ. Šāda veida rasistiska izturēšanās nevar tikt pieļaut, un tāpēc Malāvijas valdībai ir jādara kaut kas lietas labā. Nedrīkstam pieņemt to, ka Āfrikas valstu valdības sūdzas par rasismu, kas tiek vērsts pret melnādainiem, tāpat laikā pieļauj šāda veida attieksmi pret albīniem tāpēc gribu teikt, ka esmu ārkārtīgi nobežījies par Albīnu situāciju. Un, eh, protams, ka arī bēgļu starpā ir tādi, kam ir šādas ekstrēmistiskas tendences. Paldies! Paldies. Paldies. Tagad eh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Došu vārdiem visi, kas pie, vārdu visiem, kas pieteikušies. Pirmais eh, Kelī kungs. Uh, viens deputāts izteica ļoti dīvainu priekšlikumu, ka vajadzētu nopirkt zemes gabalu, kur izmitināt visus albīnus. Tas ir dīvains priekšlikums. Man ir cits ierosinājums. Viss tas, šī diskriminācija balstās uz uh, māņticību, vai mēs nevarētu kopā ar apvienotām nācijām organizēt plašas izglītojošas konferences Malavī, lai izskaidrot, ka šādi aizspriedumi māņticība ir absolūti nepamatoti. Un, un tā vai es varētu uh, pārvarēt šo uh, nelaimīgo situāciju. Paldies! Paldies, ka jums ir atšķirīgs viedoklis. Tagad vārds Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šo rezolūciju, ko arī esmu parakstījis. Uh, Uh, diskriminācija pret albīniem, cilvēku tiesību pārkāpums ir diezgan izplatīta parādība vairākās Āfrikas valstīs, tā skaitā Malāvijā, kas ir viena no uh, mazāk attīstītajām valstīm, vairāk nekā 57% uh, iedzīvotāju ja dzīvoja zem uh, nabadzības sliekšņa 2014. gadā. Pēc policijas datiem ir reģistrēta 65 uzmanības uzbrukumi Albīniem, daļa no šiem cilvēkiem ir nogalināti. Uh, pastāvīgie cilvēku tiesību pārkāpumi uh, Malāvijā prasa Eiropas Savienības rīcību. Mums jāpieprasa šo cilvēku aizsardzība, jānosoda šāda vārdarbība un jānodrošina piekļuve uh, izglītībai, veselības aizsardzībai un citiem pakalpojumiem. Paldies, un tagad vārds Magarīnī kundzei. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, piekrītu uh, kolēģu paustajam pārsteigumam, uh, par, ko pauda kolēģi Uh, norādot uz pastāvošajām pretrunām, kad tiek uh, pārmests Eiropas Savienībai, ka tā neko nedara. Es augstu vērtēju to, ka uh, plaša vienprātība ir atbalstot šo rezolūciju, nosodot Albīnu cilvēktiesību pārkāpumus šai valstī, tā skaitā bērnu tiesību pārkāpumus. Šie cilvēki tiek nolaupīti un nogalināti. Uh, šī vardarbība liecina par dziļi iesakņojušos diskrimināciju pret albīniem daudzās uh, zem Sahāras uh, zemēs, nekai, ne tikai Malāvijā, bet arī Burundijā un citviet. Kur ir IS ANO ģenerāla asamblēja, ir uh, Uh, izsludinājusi arī Albīnu aizsardzības dienu. Tas ir uh, svarīgs uh, solis uz priekšu. Mēs atbalstām šādus globālus pasākumus, lai uh, veiktu izglītošanas darbu pasaulē, skaidrojot par šiem cilvēkiem. Tas ir jādara ne tikai Malāvijā, bet arī citās valstīs. Mums ir jāveic visi pasākumi, lai aizsargātu albīnus, lai izmeklētu uh, noziegumus, kas pret viņiem ir pastrādāti. Ir jāvēršas pret diskriminācijas cēloņiem, tas jādara atklāti. Mēs vienmēr vēršamies pie šo valstu valdībām, prasot izglītot uh, sabiedrību par uh, šiem cilvēkiem, tā skaitā ģimeņu līmenī, un prasīt nodrošināt šo cilvēku cieņu un cilvēku tiesības. Uh, prasām pārtraukt diskrimināciju pret albīniem. Ir jānodrošina atbilstoši piekļuve izglītībai, sociāliem pakalpojumiem un veselības aprūpei. Un tas, e, šie pasākumi būtu svarīgi daudzos Āfrikas reģionos, arī jāveicina e, labākās prakses apmaiņas starp valstīm un e, jānovērš arī pārobežu noziegumi, kas saistīti ar albīniem. Mums ir jāsadarbojas gan ar valstu valdībām, gan pilsonisko sabiedrību Ir arī tādi, kas uzskata, ka grūti ir pārvarēt dažādus aizspriedumus un mānticību. Es tam nepiekrītu. Mums ir uh, iespējams sadarboties ar partneriem ikdienā un mainīt attieksmi un uh, rīcības uh, cēloņus, un tas ir jādara. Paldies!